Okay, colleagues, can I? Godātie kolēģi, es tomēr vēlētos uzsākt mūsu šā rīta sēdi. Vispirmām kārtām mums ir jāpieņem darba kārtība, un ja visi piekrīta darba kārtības patreizējiem uzstādījumam, tad mēs to varētu pieņemt. Nākamais darba kārtības punkts ir protokola apstiprināšana sanāksmai, kas notika 9.10. jūlijā šajā gadā. Vai ir kas piebilstams, ja nav nekas izmaināms, tad esam apstiprinājuši protokolu. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir publiskais iepirkums. Un tas ir Evas Lichtenbergers kundzes atzinums, kas mums šobrīd ir jāizskata. Eva, vārds jums! Yeah, thank you. Jā, paldies, prieksēdētāji kungs. Ha. Ah. Paldies par uzmanību. Tā ir ļoti interesanta tēma. Un publiskais iepirkums vai jaunie noteikumi publiskajam iepirkumam ir ļoti būtiska būtisks lēmums, kas attieksies uz um, pašvaldībām un tam līdzīgām organizācijām. Izstrādājot grozījumus, strādājot ar tiem un novērtējot tos, es uh, mazliet uh, centos uh, aprunāties arī ar citām komitejām, uh, lai redzētu, kā, tās komite, kā šīs komitejas skatās uz lietu. Ja runā par principiem, tad mans priekšlikums paredzēja, ka mēs ņemot vērā jaunos kritērijus, kas ir tagad attiecināmi uz transporta ekonomiku. Tātad mums ir jāturās pie labākā piedāvātāja principa. Tātad labākā piedāvātāja principa, un, uh, pēc, un šajā gaismā es arī skatīju un vērtēju grozījumus. Un Es centos arī saskaņot šo viedokli ar citiem un gribu teikt paldies kolēģiem par grozījumiem, jo lielākā daļa no tiem ir tādi ļoti liederīgi. Tie padara šo dosie skaidrāku, labāk uztveramu un tādu efektīvāku. Ar kolēģiem es labprāt vienotos Strasbūrā par tikšanās reizi kurā mēs varētu uh, izskatīt balsošanas sarakstu, un tikai pavisam nedaudzos jautājumos būs nepieciešami kompromisu grozījumi, jo runa ir par papildinājumiem. Būs vienkārši grozījumi jāapvieno, jākonsolidē. Un, tad, bet neraugoties uz to, es piedāvāju vienoties par tikšanos Strasbūrā, kur mēs tomēr varētu detalizēti šo to pārunāt. Lielākā daļa grozījumu es esmu gatava atbalstīt, jo, jo tie papildina to, kas ko es jau iestrādāju dokumentā, vai mazliet izpaskaidro to visu. Uh, Un kopumā es centos uh, tikt vaļā no dažām ļoti garām definīcijām, jo, manuprāt, tieši publiskajā iepirkumā tāpat nav nekas uh, panākams bez dalībvalsts likumdošanas. Uh, Šeit tomēr ir lietas, ko mēs mierīgi varam atstāt dalību valstu pārziņā, un es ļoti rūpīgi iepazinos ar katru tādu gadījumu, kur es uzskatīju, ka definīcija var svītrot. Runa ir, piemēram, par dažādām kriminālu uh, procesa vai normām vai tam līdzīgi, kas var ļoti atšķirties dalību valstīs. Un mēs šeit diez vai arī varam, vai mums arī nav īpašu tiesību un nekas, neko labāku tādam visam Eiropas līmenim mēs nevaram šeit arī izstrādāt. Un runājot tieši par transporta sektoru, vispārējā dosjē, tad šeit ir publiskais iepirkums un, un uh, apakšu uzņēmēju piesaiste. Starp, šeit ir jā, bija jāatrod līdzsvars starp divām pieejām. Pirmais ir jāņem vērā tas, ka tieši mazie uzņēmumi piedalās šajā procedūrā kā apakšu uzņēmēji un var gadīties, ka kopējā menedžmenta, tad kopēj, tad kopējā projekta menedžments ir cietis neveiksmi, tad tas ļoti, ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt mazus, uh, uzņēmumus, jo viņiem var gadīties vairākus gadus ir jāgaida kompensācijas par iztērēto no otras puses, tad tas apdraud viņu eksistenci. No otras puses ir jābūt pasargātiem arī nu, valsts līdzekļiem, ja ir jāveic priekšapmaksa, uh, lai varētu projektu pārvaldīt, kamēr vēl nav sniegts pakalpojums, tad tā arī ir problēma, kas ir, kur ir jāatrod tāds uh, uh risinājums, ir jābūt līdzsvaram, lai arī valsts ieguldītais netiktu iztērēts bezjēdzīgi. Un tā pašā laikā jāpatur uh, redzeslokā apakš uzņēmēju bieži tie ir mazie uzņēmumi, intereses. Un ļoti daudz ir arī dažādu, dažādu prakses veidu, kas tiek izmantot dažādās dalībvalstīs. Kā es jau teicu, publiskajam, par publisko iepirkumu. Es eh, varu atbalstīt lielāko daļu iesniegto grozījumu un ceru, ka debatēs un konsultācijās mēs diezgan strauji pavirzīsimies uz priekšu. Es ceru, ka vadošā komiteja nesteigsies pieņemt lēmumu. Mēs jau par to esam tā vienojušies, bet, protams, ka es jūs informēšu par notiekošo, par to, kas notiek uh, vadošajā komitejā un citās. Paldies, un tagad uzklausīšu jūs viedokļus. Paldies, Lichtenbergers kundzei! Man ir pieteikušies runāt gribētāji divi ēnu referenti. EPP grupas vārdā lūdzu. Es eh, Marcin, runāšu Marcinkeviča kunga vārdā šodien. Gribu teikt paldies Lichtenbergeres kundzei par ļoti labo sadarbību. Un svarīgi, lai nākamajā sanāksmē Strasbūrā mēs tiešām varam vēlreiz iepazīties, apskatīt vēlreiz grozījumus, lai tomēr kopējiem dosjē būtu tāds Eiropas gars, nevis pārāk daudz dažādu valstu atšķirību. manuprāt, prātīgi ir arī izņemt no dosjē ārā to, kas dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi. Un tieši infrastruktūras ziņā, kur tā ir joma, kur investē pašvaldības, lielās pašvaldības, federālās zemes, šeit ir būtiski atcerēties to, ka infrastruktūras bilancēšana, bilancēšana arī uh, valsts līdzekļu sektorā nozīmē, ka ir jānodrošina noteikti, noteikti priekšnoteikumi izpildu attiecībā uz infrastruktūras, um, tiksim, darbības laiku un tā tālāk. Uh, un kritēriji, kuri par to, kādi uzņēmumi var piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā, manuprāt, ir jādefinē ļoti skaidri. Ir jābūt noteikumiem, kas notiek, ja ir dempings, ja tiek piedāvāts dempinga cenas, ir jābūt iespējai izvērtēt uh, projektu un tā ietekme kopumā. Nevienmēr vislētākais ir uzskatāms par vislabāko, un dažkārt ir arī tā, ka, ka pat ja kaut investējot kādā infrastruktūrā, kurai būtu jāfunkcionē 30 gadus, ir vajadzīgas jaunas lielas investīcijas jau pēc desmit gadiem. Runājot par iepirkumu procedūru kopumā jādomā arī par to, cik liela apjoma investīcijas ir kritērijs, kad ir jārīko konkurss un kāda līmeņa konkurss. Un tad, kad mums tas būs izdevies, manuprāt, koncepcija kopumā būs vērtējama kā tāda laba un Uh, nāks par labu, veicinās arī investīcijas. Paldies, Meisners kundze. Deswegen habe ich jetzt gedacht, bin ich jetzt bevorzugt worden. Gut, danke schön. Nu jā, man likās, ka tas būtu piemērot tieši tagad uzstāties. Jā, patiesi ir tā, ka liela daļa šī valsts iepirkuma ir tieši iekšējā tirgus jautājums un daudzas komitejas ir atbildīgas par šo jautājumu. Un līdzinējā pieredze par to, ko varētu vēl harmonizēt, kā varētu palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem, kur ir vēl kādas, nu, kāda netaisnība, ko mēs varētu novērst un tā tālāk. Sirsnīgi pateicos par uh, jau paveikto darbu, jo tiek teikts, uh, kur varētu ko īsināt un vienkāršot. To mēs vienmēr gribam arī iepirkuma sistēmā, lai iepirkuma sistēma nebūtu pārāk sarežģīta un lai netiktu izteikti pārmetumi, ka um, regulēts ir vairāk nekā nepieciešams vai nepareizajā vietā. Tas, man liekas, ir tas, kas ir veiksmīgs. Un runājot par vispārējo jautājumu, es piekrītu. Es piekrītu arī iepriekšējiem paveiktājiem darbam. Man liekas, ka labi, ka mēs tiksimies Strasbūrā, lai Uh, vēl um, saskaņot atsevišķos iesniegtos grozījumus, un domāju, ka katrs no mums viedokli saskaņos ar frakciju kolēģiem atbildīgajās komitejās. Un dažas lietas ir tādas, ka es tieši uh, orientējos uz atbildīgās komitejas IMCO darbību, viņiem ir vairāk pieredzes, un viņi zina, kas ir uh, saprātīgi un uh, izdarāms. Mani grozījumi, ko iesniedz Aldei, uh, ir saistīta ar speciālu daļu, tātad otro atzinumu, kur arī uh, transports ir ietverts, un tieši šeit runa iet par to arī, ko Kūnkungs jau pieminēja. Ir pilnīgi iespējams, ka infrastruktūras projekti ļoti ilgi tiek um, īstenot, un komisija ietver vienošanās tekstā piedāvāja četrus gadus, es piedāvāju maksimālo ilgumu sešus gadus. Ar visiem jārunā Daži lieli transporta uzņēmumi teica, ka vajadzētu neierobežot ilgumu noteikti, bet mēs teicām, ka arī tas ir slikti un bīstam. Un bez tam komisijas priekšlikumā ir iespējami izņēmumi. Mēs zinām, ka daži infrastruktūra ir ļoti ilga termiņa. Mēs ar TT un CF mēģinām jauns princips ieviest. Bet, nu, piemēram, sastajā grozījumā par papildus izmaksām projektiem. Šeit piedāvā, ja 5% tiek pārsniegt, tad ir nepieciešams jauns iepirkums. Tas, man liekas, nu, daudz. Un, uh, ar IMCO kolēģiem konsultējoties izmainīju šo skaitlu uz 15 un līdzīgi. Tāpat arī tad, ja iekšējas sarunas tiek vestas, tad to nevajadzētu obligāti dokumentēt. Nu, ir tādas lietas, kas nevienmēr ir jāietver, jo tā jau praktiski gandrīz ir privātā sfēra. Bez tam uh, dzelzceļš ir uh, paziņojis, ka ja visiem jāievēro. Ja noteikumi tad arī privātajam sektoram. Tātad nu, tādos lielos vilcienos mēs esam vienoti un uh, priecājos par iespēju konsultēties Strasbūrā. Dibakar kundze, kungs, lai nebūtu tā, ka liberāļu grupa uzskata, ka es viņus prioritizēju un ļauju viņiem runāt diviem, vienam, vienam pēc otra. Es atvainojos, saka Debakarkungs. Jā, mēs e, liberāļi ļoti aktīvi darbojamies šajā dokumentā. Es vēlētos pateikties referentēji. Es esmu iesniedzis vienu grozījumu, un tas attiecās tieši uz izņēmumu, kurš ir attiecināms uz konkrētām valstī piedarošām kompānijām un uzņēmumiem. Diskusijas ir samērā kalsts, karsts, un patiesībā šo situāciju būtu grūti atrisināt. No vienas puses Mums joprojām ir valstī piedaroši uzņēmumi, kuri aktīvi darbojas liberālajos tirgos. Un, protams, ka ir, jāpas, jāiz, protams, ka ir jābūt skaidram, ka šie uzņēmumi nevar piedalīties publiskajā iepirkumā, iepirkuma procedūrā, jo tie ir valstī piedaroši uzņēmumi, un patiesībā viņi nevar tātad stāvēt un sēdēt uz diviem krēsliem. Uh, Tātad eh, no vienas puses valstī piedarošu uzņēmumu strādā valsts labā, un otras puses viņi piedalās liberālā tirgu, liberālajam tirgum domātā iepirkumā. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu rast zinām līdzsvaru. No vienas puses man patīk argumenti, piemēram, pasta pakalpojumu nozarē visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešams liberāls tirgus un ir nepieciešama konkurence, tomēr citās nozarēs tam tā nebūtu jābūt. Līdz ar to, ja mēs sakām, ka uz valstī piedarošiem uzņēmumiem attiecās vienota noteikuma liberālajā tirgu, es nezinu, vai mums vajadzētu būt tik striktiem, un ja vajadzētu, tam ir jābūt argumentētam. Katrā ziņā lēmums mums pieņemams būs samērā grūts, un runa par to, kā valsts uzņēmumos e, tiek sadalītas vai pārdotas akcijas un kādas ir ieinteresētās puses, un, piemēram, ja akciju daudzums ir tāds vai citāds, tad uzņēmums var piedalīties publiskajā iepirkumā. Tā tad jā, es uzskatu, ka diskusijas būs karstas un ārkārtīgi svarīgas mūsu komitejā. Tas bija man sakāmais paldies, priekšsēdētājs. Ajala Senders kundze. Jūs jau sen gribējāt runāt, tagad jūs varat runāt. Uh, Jā, paldies, priekšsādātāji kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties Lichtenbergers kundzei. Un eh, patiesībā arī mēs atbalstam viedokli par to, ka mums vajag eh, pilnīgi noteikti vienkāršot publiskā iepirkuma procedūru. Un tomēr tas nenozīmē, ka mums ir jāsamazina noteikumos ievietotās prasības. Tātad prasībām ir jābūt pietiekami striktām un pietiekami skaidrām. Es pilnīgi noteikti saprotu, ka eksistē Eiropas Savienībā spēki, kuri vēlas nacionalizēt vairākus uzņēmumus, jo patreiz situācija Eiropas tirgos ir tāda, kāda tā ir. Un tomēr pamatnosacījums, pamatpieņēmums ir tāds, ka lielākā daļa iepirkumu nākotnē noteikti būs pāri robežām ejoši. Tāpēc mums ir nepieciešama pilnīgi skaidra noteikuma un nosacījuma Eiropas līmenī. No otras puses, tā saucamais Eiropas līmenis, jeb Eiropas nosacījumi, noteikumi, noteikti izveidos situāciju, kurā būs uzņēmumi, kur uzskatīs, ka šīs normas viņiem traucē aktīvi darboties liberālā tirgū. Un pilnīgi noteikti mums vajag izveidot nosacījums, kuri atrunās trešo valstu dalībnieku piedalīšanos publiskajā iepirkumā. Vēl bez tam mūsu po politiskā grupa uzskata, ka arī sociālajie aspekti ir jāņem vērā un tos nedrīkst svītrot no šā atzinuma. Mēs nevaram pieļaut sociālu dempingu, mēs nevaram pieļaut sociālu iztumšanu, ir jārunā par sociālo aizsardzību tīklu un normām. Un es uzskatu, ka tieši patreizējā grūtajā ekonomiskajā situācijā mums ir jāpieturās un jāprasa sociālo normu ievērošana. Vēl bez tam mūsu politiskā grupa ļoti strikti un niansēti sekos līdz pasta pakalpojumu nozars noteikumiem. Šīm normām un noteikumiem ir jābūt skaidri atrunātiem, un eh, šie noteikumi nevar nākt par sliktu valsts uzņēmumiem, kuri šobrīd piedāvā pasta pakalpojums lielākajā daļā dalību valstu. Lai neizveidotos situācija, kurā privātais sektors iegūst šo noteikumu rezultātā. Groša kungs, lūdzu. Jā, pavisam īsi. Es gribēju reģēju, uh, reaģēt uz to, kas, par ko tika, uh, tikko runāts. Man liekas, ka šīs temats ir ļoti nozīmīgs un ļoti interesants. Uh, par šo jautājumu mēs pagājuši gadu jau runājām. Tātad uh, reciprocitātes princips un tā piedāvāšana šeit, tad proti, ja es uh, aizsargāju manu pašu tirgu, tad, nu, uh, varbūt, ka nevar būt konkurence saņemot atbalstu citos tirgos ārzemēs. Uh, Un, eh, cik zinu, tad komisārs Barņē arī ir eh, līdzīgu dokumentu sastādējis, respektīvi sastādījis to. Un mums vienkārši jāzina, ko mēs vēlamies, vai mēs vēlamies patiesi godīgu konkurenci, tad ir šī apusējība, ir eh, manā izpratnē kā pārējais process godīgam, godīgai konkurencei. Nu, katrā gadījumā man liekas, ka ir nepieciešama zīme arī no mums šajā virzienā, tā kā mēs uh, uh, toreiz to um, piepilsētas satiksmē atrisinājumu. Paldies! Rībiga kungs. Paldies, priekšsādātāja uh, kungs, saka Zarībija kungs. Paldies par priekšlikumu, kāds ir izteikts, un mēs varēsim vēl diskutēt Strasbūrā par grozījumiem. Kā jūs zinat, uh, krīze smagi skar pašvaldību budžets un 52. grozījumā, ko es iesaku, man liekas, ka ļoti nozīmīgi ir runāt par šīm pašvaldībām, par pašvaldību stāviem, stāvokli. Mēs zinām, kāda, cik situācija var būt sarežģīta un deputātiem jācenšas samazināt valsts izdevums un mums jāvienkāršo darbs, nevis jāpadara sarežģītāks. Tādēļ, manuprāt, ir iespējami uh, uh, iespējams sarežģīta situācija, jo Francijā ir tā, ka tirgus kopumam jāatbilst ir uh, tam, kas ir nepieciešams, un ja iepirkšanas iestāda uh, atbilstoši devītajam pantam uh, Francijas iekšējiem noteikumiem uh, tā nestrādā, tad situācija jāmaina. Tātad 35. trešais punkts pirmā daļa. Uh, Uh, cik tālu visas attiecīgās iepirkuma procedūras posmas un īstenošanas realizē centralizēto iepirkumu struktūru viena pati no iepirkuma izsludināšanas līdz izrietošā līguma. Tā tad uh, nu, nav iespējams tādu kopēju uh, iepirkumu veikt. Un tas ir tāds ļoti būtisks punkts un ir um, ļoti nozīmīgi runāt par to, ka ir tāda iepirkuma struktūra viena pati, un kas iepērk, piemēram, materiālu vai degvielu, un līdz ar to var piedāvāt, nu, teiksim, izdevīgāku cenu nekā, ja atsevišķi aktieri darbojas. Tātad es piedāvāju, lai būtu tāda iepirkšanas centrāla un viena pati, un tas ir tekstā, un tas var atvieglot pašvaldību darbu. Uh, un līdz ar to var atbilst arī, nu, piemēram, tiem mērķiem, kāda ir uh, valsts izdevuma Sai, uh, īsināšanā, samazināšanā, un tas ir ļoti būtiski. Paldies! Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim no mm, tirgus ģenerāldirektorāta. Digimarkt, lūdzu. Yes, thank you very much. Um... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Divi komentāri. Pirmais vairāk attieksies uz sliekšņu apmēriem un arī uz to, kādā veidā tiek piemērotas dažādas procedūras. Komisija no savas puses vēlētos vērst komitejas uzmanību uz to, ka šādā kontekstā iespējas elastībai ir lielā mērā saistīts ar Eiropas institūciju pieņemtajām normām un arī uz starptautiskajām normām un lielā mērā tas jau nosaka publiskā iepirkuma sliekšņus un to elastību. Otrais komisijas komentārs ir saistīts ar savstarpējību. Savstarpējība tādā ziņā, kādā, cik lielā mērā publiskais iepirkums būs atvērts uzņēmumiem no trešajām valstīm. Šajā kontekstā komisija ir eh, nākus klajā ar ideju izveidot regulu, kādā veidā trešo valstu uzņēmumu varēs piete pieteikties publiskajos iepirkumos. Mēs sākām strādāt pie šīs regulas jau šā gada martā, un pilnīgi noteikti tas sakārtos publiskā iepirkuma attiecības ar trešajām valstīm. Patiesībā šobrīd eh, no komisijas viedokļa par trešajām valstīm runa neiet. Lichtenbergers kundze, Sirsnīgs paldies par jūsu teikto. Es gribētu uh, atbildēt uz dažiem punktiem. Un pirms tam izteikt uh, vēl piezīmi, kas uh, ir arī par Pekarkungu teikto. Runa ir par izņēmumiem no kopējiem noteiktiem. Un citās komitejās, nu ne mūsu komitejā, bet citās komitejās ir iesniegti grozījumi, piemēram, uh, pastu neiekļauta vispār. Pilnīgi neatkarīgi no tā, kāds ir risinājums. Un tas ir tagad dalībvalstīs jau atšķirīgs. Uh, pasta pakalpojumi ne visur ir uh, valsts uh, sektors, tie dažkārt ir pilnīgi privatizēti, citādi daļai privatizēti vai nu, tikai tā it kā privatizēti šajā tirgo. Tāda ir situācija. Tādēļ es esmu izvēlējusies tādu risumu, ka teikt, ka a, pienākums sniegt a, vispārreiz nozīmes pakalpojumu ir tas nozīmīgākais. Tas, ko mēs esam definējuši kā speciāla norma vai pasta a, ziņā vai arī a, satiksmes ziņā, ka tas ir nozīmīgāks, jo šeit jau daudz lietas ir definētas tādā īpašā normā, kas, nu, iespējams ar citiem risinājumiem iepirkumā varētu nu, radīt tādu juridisku nenoteiktību vai nedrošību. Un es esmu priecīgi, ja mēs varētu par to diskutēt, un e, es ļoti gribētu uzklausīt jūsu viedokli par to, ko jūs par tādu globālu izņēmumu, nu, piemēram, pastu pakalpojumiem kopumā, teiksiet. Jo tas e, citās komitejās, nu, visnotaļ tiek diskutēts. Es esmu mēģinājusi atrast šo risinājumu, jo, un arī struktūras ir tik ļoti atšķirīgas mēs saskaramies ar situāciju, ka, nu, praktiski vairs nevaram salīdzināt pastu pakalpojumu sniegšanu dalību valstīs, un tādēļ šis risinājums, ko es piedāvāju, bet es esmu ļoti atklāta arī diskusijām, domāju, ka tās ir pareizas un nepieciešamas, jo, protams, ka dažiem sektoriem, nu, kā, piemēram, publiskais uh, uh, uh pasts vai uh, sabiedriskais transports, mēs ilgi diskutējām, nu, piemēram, uh, uh, sabiedrisko transportu jautājumā. Un manā skatījumā to tagad nevajadzētu pakļaut situācijai, kad, no, kad ir kāda juridiska nedrošība. Ja iepirkumam ir pilnīgi citi kritēriji vai uh, atšķirīgi kritēriji, kas ir paredzēti, un līdz ar to manā skatījumā bija nozīmīgi par to runāt un skaidrot. Un es uh, ļoti gribētu, lai Diskusijās par grozījumiem mēs šos jautājumus vēlreiz ekstra atsevišķi izrunātu un kā jūs man paziņot grupas viedokli. Tas ir ļoti nozīmīgs eh, viedojums. Un tāds principi jautājums, par kur katrā gadījumā būtu jārunā. Tagad nākošais ir par to, ko Kūna kungs teica par uh, dempinga piedāvājumiem. Nu, ir um, šie 20% sliekšņi un tā tālāk. Es uh, apjautājos, un uh, dalība valstīs ir pilnīgi atšķirīgas prakses. Dažās valstīs līdz 50% ir atšķirīgi piedāvājumi, un citās līdz 15%. Līdz ar to ar šīm robežām, nu, situācija ir dar, samērā sažģīta situācija, jo, nu, grūti ir atbilst visam tam, kas ir uh, regulēts dalību valstīs un noregulēts ļoti atšķirīgi dalību valstīs. Tas nav vienkārši jautājums. Bet šeit mēs neskaramies viss ar uh, likumā noteiktiem risinājumiem, bet ar nacionālo praksi, kas ir pilnīgi atšķirīga. Un pilnīgi atšķirīga situācija arī ir, m, mm, kādu piedāvājumu tiek saņemti. Un uh, kopš mēs Eiropā saskaramies ar piedāvātiem no Indijas un no Ķīnas, situācija vēl tikai sāsnās. Tādēļ jautājums par šo savstarpējīgumu jeb reciprocitāti. Uh, Es to varu saprast, un Groškungu es gribēju uzdot jautājumu, vai jūs to domājat iekšā Eiropā, jeb ārpus Eiropas? Jā, labi, tad es zinu, par ko jūs runājat, pilnīgi skaidrs. Nu, tad nemaz vairs negribu neko vairāk teikt. Jo ir vairāk tādu speciālu gadījumu, ne tikai viens. Es apzināti to nepieminēju, jo visās sarunās ar šo reciprocitāti mēs neveiksmīgi darbojāmies. Ja tas ir kā pārējais risinājums un ir interesants arī profesionāli, tad, nu, ir nepieciešams tāds, nu, ja tā var teikt, izmanto to ieroču viens klāsts, bet, nu, tas nav tā īsti vienkārši. Un nav vienkārši arī uh, sākt darbu. Varbūt radīsim formulējumu un visnotaļ esmu gatava vēlreiz sākt darbu. Bet nu, tas ir jautājums, kas arī ir samērā sarežģīts. Mēsneris kundze runāja par maksimālo uh, izmantošanas ilgumu infrastruktūrai, un arī šeit mums ir pilnīgi atšķirīga praksa dalība valstīs šajā jautājumā, un ir nepieciešams uh, Eiropas līmenī uh, par šo jautājumu domāt, it īpaši tad, ja runiet par īpa, um, īpaši lielu infrastruktūru. Es nepiekrītu tādai um, principiālai neierobežotai termiņu noteikšanai, jo tas tad uh, uh, ierobežo iepirkumu, tad tas nu, ir tā kā rituāls, tā kā uh, iepirkums, un tad viss paliek uh, pie vecās sistēmas. Tad vainu vainu. Nu, tad, nu, vispār, ja tā, tad uh, nav nepieciešams vispār veikt iepirkumu šeit. Neierobežots ilgums, manuprāt, ir uh, problemātisks, un es to redzu koncesiju kontekstā un līdzīgās lietās dažādās valstīs. Itālijā, piemēram, ir ārkārtīgi ilgi termiņi. Bet, nu, kā jau es teicu, tas ir visnotaļ vēl iespējams kā diskusija temats. Tas ir interesants punkts. Tagad nākošais jautājums. Izmaksas, kas pēc tam rodas. Vidus Eiropas valstīs, nu, šis jautājums ir ļoti interesants kļūst. Nu, ne tikai no Vācijā, bet arī Austrijā mēs saskaramies lidostā ar līdzīgu problēmu. Ja mēs precīzāk paraugamies uz šiem gadījumiem, tad mēs redzam, ka ļoti bieži uh, um, tas ir saistīts ar sliktu iepirkumu. Domāju, ka visur jābūt ir tādam principam, ka mm, valsts sektoram jāmācās mm, īstenot iepirkumu. Tas vēl nav pilnībā e, iesakņojies. Ne visiem ir nepieciešama rutīna, ne visi to var. Un uh, Ajala Senders kundzei. Es nerunāju par uh, renacionalizāciju. Es runāju par to, ka dažas lietas tādēļ, ka ietvaru likumi ir pilnīgi atšķirīgi. Krimināltiesības, ekonomikas tiesības dažādās valstīs bieži vien nav tāda uh, īpaša norma, kas uh, varētu tikt uh, attaisnota. Tas ir tikai jautājums par subsidaritāti Un dažkārt ir grūti atrast tādu kopsaucēju. Nu, nav jau jēgas piecām valstīm a, izstrādāt risinājumu un par citām nemaz nav runa. Jeb arī padomē saskarsimies ar ļoti plašu pretestību. Tā tad, nu, kopumā neiet runa par renacionalizāciju. Nu, vairāk vai mazāk tas viss, un sirsnīgs paldies par jūsu pienesumiem, un esmu priecīga par to, ka Strasbūrā mūs sagaida intensīvas un interesantas sarunas. Paldies! 18. septembrī mēs balstosim komitejā par šo atzinumu. Līdz ar to mēs esam pabeiguši darba kārtības punktu izskatīšanu, un tagad pāriesim pie Eiropas Savienības 13. finanšu gada vispārējais budžets visas iedaļas. Mērsners kundze, vai jūs vēlētos kaut ko pateikt, ja pāriem uzreiz pie balsošanas saraksta? Paldies! vēršos pie Aldes. Ja astotajā punktā tautas partija ir pieprasījusi dalīto balsojumu, bet pārējā tur viss ir skaidri redzams, kur ir plus un kur mīnus. Jā, šeit uh, priekšnieks saka, man arī ir informācija par šo dalītā balsojumu pieprasījumu. Un Mēs zinām, ka jūs esat par pirmo un pret otro daļu. Tā, tagad pārbaudīsim. Pārbaudiet, kā darbojas jūsu kartes, kam nav kartes līdz, lai visiem. Nu, tad rīkosimies kā parasti. Pārbaudam tagad, kā darbojas iekārta ar karti. Visi ir izmēģinājuši, nobalsojuši, beidzam balsot. Grošs kungs ļoti labi ir eh, savācis savu komandu un disciplinējis to. Es gribētu sākt ar 6617 grozījumu. 6617, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 6612, kas par? Pret, atturas pieņemts 66, 13 par, pret, atturas pieņemts. Nākamais 66, 18 par, pret, atturas noraidīts, 66, 22 par, pret, atturas noraidīts. 66.21 ar mutisko grozījumu, vai kādam ir kādi iebildumi, ja nē, lūdzu, ar kas par, pret, atturas, noraidīts. Sākam balsot par 6621. Pārbaudam tātad elektroniski. 66, 21. Esat nobalsojuši. Noraidīts. Versieties pie priekšādātāja, kaut kas nav skaidrs. 66.01, kas par, pret, atturas, pieņemts. 66.00 par pret atturas pieņemts. 66.16. Labi, ka ieliku zobus šorīt, saka priekšādātājs. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniku. 66.16.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 pret, atturas pieņemts, 19 par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, šķiet, ka par, bet uh, šķiet, ka pieņemts, bet sākam balsot, 66, 19, beidzam balsot, pieņemts. 11. par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet tomēr nobalsosim elektroniski 66.11. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 66.14 par pret, atturas, pieņemts. 06 atkrīt, 6607 par pret, atturas pieņemts. 66.15 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, lūdzu, 66.15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 08 par pret atturas pieņemts. 09 par pret pret, atturas, pieņemts. 20. Leiktsfrīd kungs ar komentāru, kas par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Grozījumi atzinuma projektam Tātad pirmais, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Trešais atkrīt. Otrais rikē, kas par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais atkrīt, septītais, kas par pret atturas pieņemts. Septītais dalīts balsojums <clears throat> divās daļās. Pirmā daļa stresa stimulētīgiem plemiem, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa underlines connecting Europe facility, kas par pret pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski otro daļu astotajam. Sākam balsot. Viena balss pretī vēl pret ir jāpieskait klāt. Noraidīts. Desmit. Kas par? Pret. Atturas Pārbaudīsim elektroniski, balsojam elektroniski par desmito tikauziņu grozījumu. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Devītais atkrīt, vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts, divpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts, 14. par, pret, atturas pieņemts, 15. par, pret, atturas pieņemts, 16. par, pret, atturas pārbaudīsim elektronisks 16. sākam balsot. Viena balss būs klāt pie par balsīm noraidīts. 18 par, 20 pret, 17 par, pret, atturas noraidīts, 18 par, pret, atturas pieņemts. 19. ar mutisko grozījumu nav iebildumu Sākam balsot par 19. Atvainojos, saka, priekšsēdētājs par, pret, atturas pieņemts. 20. par, pret, atturas pieņemts. Tātad 21 atkrīt, 22 arī, 23. Nē, 22. 22. tomēr nav atkritis. 22. kas par pret atturas. Balsosim tomēr elektroniski par 22. Esat nobalsojuši, jūs esat vēl par vienu balsu. Um, sāk, beidzam balsot. Pieņemts. 26 pret 11, 23, kas par pret atturas ar balsu vairākumu pieņems galīgais balsojums. Te Grandes kundze pār, beidzam balsot. 37 balsis, 33 par, 1 pret, 3 atturējās. Sveicam Meisneres kundzi. Apsveicu Meisneres kundze. Jū. Paldies visiem kolēģiem par sadarbību, saka Meisneres kundze. Next we have M, sir. I don't know whether.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 Kolēģis! Kolēģi! Nākamais darba kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar Eiropas jūras drošības aģentūras jauno izpildu direktoru Millīkungu. Millīkungs, sveicam jūs transporta komitejas sēdē! Un es domāju, ka šobrīd mums vajadzētu pieminēt De Reuter kungu, kas bija iepriekšējais jūras drošības aģentūras izpildu direktors. Un eh, patiesībā viņš mūsu komitejas sēdēs piedalījās dažkārt pat biežāk nekā daži mūsu komitejas deputāti. Un eh, De Reuter kungs eh, vienmēr uzstājās ar savu veidu personālu ziņu, individuālu ziņu, un es ceru, ka mēs ar jums sadarbosimies tikpat cieši kā ar Di Reitera kungu. Un, protams, ka deputāti vēlas dzirdēt, ko jūs teiksiet, stājoties amatā. Milīkungs, paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais priekšsēdētāja kungs, godātie tran komitejas deputāti, godātās dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels gods piedalīties šajā viedokļa apmaiņā. Es eh, pavisam nesen esmu uzņēmies eh, Lisabonā savus eh, pienākumus Eiropas jūras drošības aģentūras izpildirektora amatā. Es pienākums sāku pildīt 8. jūnijā šajā gadā. Eiropas parlaments, kā jau mēs dzirdējām no priekšsēdētāja teiktā, ir bijis viens viens no būtiskākajiem ieinteresētajiem mūsu aģentūras darbā. Eiropas kopiena vienmēr ir balstījusies uz sadarbību un uz viedokļu apmaiņu. Un, protams, ka Eiropas līmeņa pievienotā vērtība ir lielāka nekā visu dalību valstu kopsumma. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas integrācijā īpaši ņemot vērā to, cik svarīgi šobrīd ir konkurence globālā līmenī, un mūsu aģentūra vienmēr ir iestājusies par izaugsmu, ilgtspējību un labklājību. Es eh, esmu strādājis jau iepriekšējos amatos, lai sasniegtu šos mērķus, un arī kā Eiropas eh, jūras drošības aģentūras izpildirektors es darbošos, lai nodrošinātu drošību uz jūrām, ilgtspējīgu vidas aizsardzību un drošumu. Kā jau šeit izskanēja, Eiropas aģentūras spēlē ārkārtīgi būtisku lomu Eiropas sadarbībā, un pēc manām domām vissvarīgākais ir laba pārvaldība. Un eh, es izmantošu manas uzkrāto pieredzi jūras eh, nozarē arī šajā darbā aģentūrā. Drošība uz jūras vienmēr ir bijusi un būs svarīgākais jūras drošības aģentūras uzdevums. Un e, es vienmēr esmu iestājies par to, ka EMS ir jāstrādā Eiropas Savienības un dalību valstu labā. Tāpēc man ir ārkārtīgi liels uzdevums strādāt jūras drošības nodrošināšanā un uzlabošanā. EMS tika izveidota 2002. gadā. Un toreiz, kā jau mēs dzirdējām, Deroiter kungs ir bijis eh, ļoti labs un veiksmīgs aģentūras vadītājs. EMS Eiropas Savienībā ir strādājusi jūras drošības jautājumos ne tikai Eiropas līmenī, bet arī globālā līmenī. Un eh, EMSas eksperti un zinātnieki tiek ļoti augstu, to viedoklis tiek ļoti augstu ievēr, ievērots visā pasaulē. Runājot par EMSA ieguldījumu jūras vidas aizsardzībā un jūras drošībā, tad mēs esam palīdzējuši gan komisijai, gan dalību valstīm, gan visiem, visām ieinteresētajām pusēm un ļoti cieši sadarbojušies arī ar Eiropas parlamentu. Mans skatījums uz aģentūras darbu ir tāds, ka EMSA ir jāspēlē lielāka loma gan Eiropas, gan globālā līmenī. Un mēs tiešām varam palīdzēt parlamentam, komisijai, dalību valstīm un ieinteresētajām pusēm šajā darbā. Eiropas parlaments ir izveidojis arī aģentūras dibināšanas noteikums, un man visbūtiskākais uzdevums ir nodrošināt to, lai mēs eh, mēģinātu rast radošus risinājumus un arī sadarbotos ar visām iesaistītajām pusēm aģentūras darbā. Aģentūra sadarbosies ar citām līdzīgām aģentūrām, lai izveidot mūsdienīgus, ilgspējīgus un praktiskus risinājumus. Aģentūra darbojās arī kā padomdevējs dalību valstīm, komisijai un piedalās arī likumu izveidē. EMS spēlē būtisku lomu Eiropas jūrniecības drošības veicināšanā un jūrniecības sektoru konkurētspējas palielināšanā. Šeit mēs sadarbojamies gan ar rēderiem, gan ar jūrniecības nozares citiem spēlētājiem, lai uzlabotu Eiropas jūrniecības sektoru konkurētspēju. Un tagad es vēlētos mazliet jūs iepazīstināt ar to, kā es redzu EMSA darba tuvākajos gados. Jūras transports kļūst arvien nozīmīgāks gan globālā, gan Eiropas Savienības līmenī, un daudzas Eiropas Savienības dalību valstis lielā mērā ietekmē labi funkcionējoši jūrniecības sektors. Globālā līmenī jūras drošību aptrunā SJO, bet eh, Eiropas Savienība ciešā sadarbībā ar SJO arī veic savu noteikumu izstrādi. Mēs iestrā, iestājāmies gan par jūras drošību, gan arī par jūras vidas aizsardzību, Vēl bez tam ir jāatcerās, ka patreizējā ekonomiskā situācija ietekmē jūrniecības sektoru, un tāpēc mums vajag saglabāt tradīcijas, kas ir labi iestrādājušās uz kuģiem, kuri kuģo zem Eiropas Savienības karoga. EMSA spēlē būtisku un nozīmīgu lomu, un visi EMSA darbinieki strādā ar šo, šo ambiciozo mērķu izpildē. Mēs sadarbojamies gan ar komisiju, gan ar dalību valstīm, gan ar visiem ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu Eiropas Savienības jūras drošību kopumā. Ems ir plaši pazīstama gan globālā līmenī, un mēs vēlamies rast ekonomiski ilgspējīgus risinājumus, bet mums ir jāstrādā radoši un proaktīvi. Mums ir pašiem jāstrādā, tā, jāizstrādā tādi ierosinājumi, kur ļautu jūrniecības nozarei strādāt gan ekonomiski izdevīgi, gan arī vidē draudzīgi. Šajā jomā mēs eh, vēlamies palīdzēt arī Eiropas Savienībai pārvarēt šo krīzi, jo šobrīd daudzām nozarēm, ne tikai jūras, ir zināmas grūtības. Uh, Eiropas Savienības jūrniecības sektorā šobrīd strādā apmēram 5 miljonu ES pilsoņu, un mēs vēlamies, lai mēs vēlamies jūrniecības sektoram piesaistīt ar vien vairāk jaunu cilvēku, jo nākotni jūrniecībā ir. Bet šajā darbā EMS ir nepieciešama sadarbība gan ar komisiju, gan ar Eiropas Savienības likumdevējiem, dalību valstīm, parlamentu dalību valstu iestādēm un citām interesētajām pusēm. EMS ir gatava nākotnes izaicinājumiem, un es jums personīgi garantēju, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, izmantojot mūsu zinātnieku ieteikumus un arī ekspertu ieteikumus, lai rastu risinājumus. Eiropas parlaments un šī komiteja īpaši vienmēr ir spēlējis būtisku lomu EMSA uzdevumu īstenošanā. Uh, un es jums garantēju, ka jūsu ticība EMS rīcībai nesīs augļus. Visbeidzot, aģentūras iekšējās struktūras vajadzētu optimizēt, lai administrācija darbotos bez aizķeršanās. Un, protams, ka mēs vēlamies izveidot tādu komandu, kur tiktu respektēta gan Eiropas, gan arī starptautiskā līmenī. Aģentūra šobrīd pie tā strādā. Kā mēs varētu sasniegt šos ambiciozos mērķus? EMS vēlas veicināt kvalitatīvu dialogu ar dalību valstīm un arī ar Eiropas Savienības institūcijām. EMS vēlas eh, izmantot arī jaunākās tehnoloģijas un informācijas tehnoloģijas jūrniecības drošības uzlabošanā un nodrošināšanā. EMS nedrīkst dubultot vai pār, EMSAS darbību nedrīkst pārklāties arī ar citu līdzīgu aģentūru un dalību valstu teikto. EMSA ir jāatbalsta arī dalību valstīs paveiktais un jāatbalsta arī dalību valstu atbilstīgās iestādes. EMSA ir jābūt ļoti ambiciozai, lai palīdzētu dalību valstīm un citām interesētajām pusēm. EMSA lēmumu pieņemšanas procesam ir jābūt caurskatāmam, un EMSAS resursiem, gan personāla resursiem, gan finansiālajiem resursiem ir jāpalīdz sasniegt mūsu izvirzītos uzdevumus. Un rezultātiem ir jābūt redzamiem, un tiem ir jāsniedz pievienotā vērtība visām iesaistītajām pusēm. Un visbeidzot, es vēlētos vēlreiz uzsvērt šos manus tikko pieminētos punktus. EMSAS uzdevums ir īstenot un uzlabot drošības jūrām Eiropā. EMS ir jākļūst atpazīstamākai darbā pie jūrniecības drošības un vidas aizsardzības nodrošināšanas. EMS zīmolam ir jābūt atpazīstamam gan Eiropā, gan arī pasaulē. Efektivitāte, efektīvums un publisko resursu izmanti, izmantošana Eiropas Savienības līmenī ir būtiskākie uzdevumi mūsu aģentūrai, Laba sadarbība, laba pārvaldība ir galvenais aģentūras stūrakmens. Es tiešām ceru, ka mani ievadvārdi ir devuši jums ieskatu tajā, ko es kā izpildirektors gatavojos darīt EMSA. Un es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka vienmēr esam gatavi gan būt pie jums, gan arī esat aicināti Lisabonā apmeklētājiem. Paldies! <coughs> Paldies liels, eh, Milī kungs. Paldies, ka atsaucāties mūsu uzaicinājumam. Dažādas aģentūras mēs, protams, apmeklējam un jādomā, ka arī uz jūsu aģentūru jās sakāms tas pats. Man ir visai apjomīgs runātāju saraksts un nosaukšu. Sorry. Mrs. Meissner, Mr. Kramer, Mr. Zieler for the groups. And then I've got Mr. De Grandes first. So De Grandes. Kunze. Sarkos and Mr. Savama. That's, um, Savama. And I know Mrs. Ayala Sender on and Mr. Ziela's gone anyway. So, and I lose one. Zīles kungs ir aizgājis. Mr. De Grandes for the people. De Grandes kundze lūdzu. Kungs. Paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Sveicu jūs, milī kungs, mūsu komitejām. Mēs vēlamies sadarboties ar jums tādā ļoti efektīvā veidā. Mēs esam vienmēr saņēmuši atbalstu un vienmēr arī bijuši ciešā kontaktā ar jūsu pārstāvētās aģentūras iepriekšējo vadītāju. Šai komitejai ir daudz, ir bijusi iespēja atbalstīt EMSA aģentūru tās daudzajos arī jaunajos uzdevumos, bet es gribu tagad dalīties ar ko citu. Viens no EMSAs autoritātes iemesliem ir tieši šie ciešie kontakti. Iepriekšējais vadītājs šeit uzturējās bieži un bija, ir arī aģentūras, kas uzskata, ka tās ir pilnīgi neatkarīgas un īpaši centās neņem, necentās ņemt vērā institūciju viedokļus, bet aģentūru galu galā izveido komisija. Un, un tas nav īsti pieņemams, ja aģentūra uzskata sevi par absolūti neatkarīgu veidojumu. Protams, ka savā darbībā tā ir autonoma, bet nevajadzētu aizmirst, ka aģentūra strādā pēc komisijas vai dalību valstu ierosinājuma. Un um, arī darba efektivitāti nosaka laba sadarbība ar institūcijām. Kad aģentūras saņēma jaunus uzdevumus, tad mēs vienmēr esam uh, šo pieeju atbalstījuši Eiropas parlamentā. Mums ir jāsaprot, ka jebkura aģentūra piemēram, runājot par dubultu korpusa tankuģiem. Šeit arī mums ir jāsadarbojas un jābūt ļoti tādiem uzmanīgiem, piesardzīgiem, strādājot pie jauniem noteikumiem. Aģentūras uzdevums ir arī ņemt vērā komisijas uh, iestrādes, un tagad runājot par Flekensteina kunga priekšlikumu, mēs esam nonākuši pie konsensa, pie vienprātības par to, kas ir vajadzīgs uh, lai darbs būtu sekmīgs, ir izstrādāti pamata kritēriji, bet es gribu arī savas politiskās grupas vārdā apsveikt jūs ar jauno amatu un apliecināt, ka EMSAS loma jūras drošības jomā vienmēr būs ļoti nozīmīga, un jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Nākamais runātājs Flekenšteina kungs. Četras minūtes man nebūs vajadzīgas jādomā. Priecājos jūs redzēt mūsu komitejā. Vairāk kārt jau tika sacīts, ka šī komiteja jūs regulāri ir atbalstījusi, un tā tas būs arī turpmāk. Par jomu ko pieminēja De Grandes kungs, mēs esam diskutējuši ļoti daudz un ilgi, cita starpā arī ar padomi. Bija gadījumi vai jautājumi, kur mēs labi spējām vienoties, bija arī situācijas, kur dalība valstis nebija gatavs iet tik tālu uz priekšu. Runājot par kompetencēm, ko varētu vēl turpmāk attīstīt, gribu teikt, ka mēs esam parādījuši arī, vai, piemēram, konstatējuši, ka, ja tiesiskais ietvars to pieļauj, tad jūsu kompetenci varētu attiecināt, vai jūsu kompetenci aptvērumā varētu iekļaut arī offshore uzņēmumus, offshore zonas. Ir arī lietas, kas joprojām ir uh, brīvprātīgas. Tas attiec, piemēram, uz jūrnieku apmācību un pieredzes apmaiņu par to starp dalību valstīm. Gribu, lai jums likt pie sirds, ka mums ir ļoti svarīgi, lai EMSA sniegtu tādu ieguldījumu, kādu tā spēj sniegt, vislabāko maksimālo. Un tas neatiecas tikai uz kuģiem pie Āfrikas raga. bet arī uz citiem jautājumiem. Un vēl man ir lūgums, Bilbao kundze nav šeit, gribu tāpēc pacelt šo jautājumu par par dzimumu līdztiesību, proti jāveicina arī sieviešu iecelšana vadošos amatos vai sieviešu karjeras iespējas. Ja tiek paplašināts kompetenču spektrs, bet uh, nav klāt, nenāk klāt budžeta līdzekļu palielinājums, tad, protams, grūti ir kaut ko vēl izdarīt. Jārīkojas ar to, kas nu ir mūsu iespējās, kas ir mūsu uh, rīcībā un jācenšas panākt uh, līdzekļu, papildus līdzekļu piešķiršanu, bet jūs, protams, zināt, ka mūsu ietekmes iespējas ir ierobežot, tad mēs darīsim, ko varēsim. Maisners kundze. Ja mēs esam malī. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribu pateikties, um, ka jūs esat um, ieradies mūsu sēdē. Molīkungs, Ems ir ļoti nozīmīgs uh, partners, un uh, paldies Lekenšteina kungam, kas runāja par dzimumu līdztiesību. Tā kā Bilbao kundze nav šeit, bet tā kā jūs to pieminējāt, nu tad tas jau atrisināts, respektīvi pieminēts. Man liekas, ka nu, jūrniecības un jūrsaimniecības ziņa sektors ir tāds, kas pieaugs ļoti lielā apmērā. Un EMS ir kompetents partners drošībai. Un uh, ir arī mūsu partners, un tieši pirms jūs um, ieradāties, mēs balsojam par budžetu nākošajam gadam, un tieši EMSA skatījumā uh, mēs gribētu no jums, mēs sagaidām vēl vairāk, un, piemēram, offshore platformas un arī konsultācijas izglītojot jūrniekus. Mēs labprāt būtu jums vairāk naudas devuši, bet, nu, tas nebija iespējams, jo ir noteikti cieši ietvara. Mēs esam vienojušies visā parlamentā par to, bet, nu, vismaz to pašu summu esam um, jums devuši, lai arī valsts gribēja īsnāt līdzekļus. Nu, tas tā. Uh, Tagad par integrēto uh, jūras politiku. Tā ir man ļoti tuva tēma. Es domāju, ka visas ekonomiskās lietas um, ap jūru būs nozīmīgas un vēl nozīmīgākas, un tādēļ nākotnes paudžu interese ir, lai mēs uh, ievērot, lai būtu um, vidas kriteriju ievērošana un arī tīras vidas uh, principu ievērošana un citu. Ir bijis vasaras pārtraukums. Uh, bet Ziemeļatlantijā Flamīnie uh, vācu kuģis avarēja. Tas uh, no Ņujorkas devās uz Brēmerhāfen, tur notika sprādzieni. Uh, daļai bija arī bīstams, tra, bīstami transportēšanai uh, vielas uz kuģi. Un mums ir dažādas uh, izstrādnes, bet tas nav um, darbojies šajā gadījumā. Uh, kaimiņu valsts Spānija, īri bija visas tuvāk šai valsti, šim kuģim un būtu varējušas varbūt arī palīdzēt. Un praktiski tikai Vācija pati centās šo kuģi, nu, kaut kā, teiksim, mēģināt pat izmērīt, kas, kas ir bijis, kāda ir komanda, komanda lielā daļā pa, meta kuģi. Bet, nu, kaut kas ir jādara, jo tā ir tāda, nu, tāda bomba ar laika degli. Tādēļ man liekas, ka tas, tās direktīvas, kādas mums ir, un tas jautājums arī ir veltīts komisijai, 17. direktīva 2009. gadā, nedarbojas vai arī nu, ir pārāk nenoteikti. Tāpat kā Kosta Konkordija gadījumā, kur mums vēl nav izmeklēšanas rezultātu pieejama, jāredz, vai direktīvas ir labas, lai iespējams nelaimes gadījums. Uh, novērstu, vai mums vairāk kaut kā profilaktiski jārīkojas, vai arī mēs kaut kā drošību varam paaugstināt. Nu, protams, ka uh, Jautājums ļoti nozīmīgs. Riski pastāv. Mums jāredz, ko mēs varam darīt ar EMS palīdzību, lai novērstu tos. Un, ja jūs par Flamīnī kaut ko konkrēti zinat, varbūt jūs varat ko teikt. Un jautājums komisijai, nu kāpēc nedarbojas šis avārijas koncepts? Paldies. Krāmerkungs zaļo vārdā. Paldies, paldies par jūsu teikto. Un brīnos, ka jūs nepieminējāt avāriju. Flamīnijā 6. jūlijā jūs stājāties amatā un 16. Flamīnija dega. Dzēšot kuģi, viens cilvēks gāja bojā, viens ir pazudis, un tikai tagad šodien tā brauc gar Beļģiju, šis kuģis nododas nu, gar Beļģijas krastu uz Vāciju, jo neviens nebija gatavs palīdzēt. Cilvēki ir gājuši bojā, bīstams preces ir. Uh, uz kuģa, un visi saka, nē, e, ne, neko nezinām. Un e, šis kuģis tagad tiek e, vests uz Vāciju, tas ir tālu, bet ja tas tā ir, tad mēs varam visus likums svītrot, kāda organizācija ir absolūti neveiksmīgi darbojamies, vai jūs iesaistīja, vai jūs aktīvi darbojaties, vai jūs norādījāt valstīm nākošajā uh, uh, um, ostā ļaut šiem kuģiem iebraukt. Runa iet par uh, glābšanu, runa iet par cilvēku dzīvībām. Uh, tā ir Eiropas jūra, un visiem ir pienākums ir sniegt palīdzību. Tāda ir ļoti konkrēts jautājums. Kāda loma bija EMSA? Vai jūs uzrunājāt, kā jūs reaģējāt? Vai jūs uh, ko lēmāt? Kā uh, pēc pārējie nesniedza palīdzību, kādas atrunas viņi deva, kāda loma ir nepieciešama, kāda šķēršļi bija, kādi likumi jāmaina, ja jūs varētu dot norādījumus, lai paliktu, jeb viss uh, paliks kā uh, sens, uh, kā tas ir bijis. Uh, Tas, tie ir jautājumi, kas mums interesē. Tie, mēs varam šeit likumu sarakstīt, bet ja viņi vienkārši ir metam papīru, kur vi, tad mēs varam to nedarīt, tad arī institūcijas nav vajadzīgas. Jānoskaidro, kas notiek, ko darīja komisija. Es ceru, ka jūs uh, tūlīt atbildēsiet, ko komisija plāno darīt. Kur jūs redzat trūkums? Vai jūs aktīvi rīkojaties? Jums ir Eiropas atbildība, ne tikai nacionāla. Mēs visu to gribam zināt. Un vai patiesi ir tā, ka galējā atbildība ir palikusi nacionālajām valstīm, ka Vācija, valsts, kas bija vis tālāk attālinātā osta, uz kuru kuģis tagad dodas atkal, sešas nedēļas a, kopš tas ir noticis, un tagad ir tikai risinājums, nu labi, a, atpakaļ gar ļoti, un arī pa ļoti sekliem ūdeņiem. Tas arī ir bīstami. Un es gribu konkrētas atbildes. Un ja jums ir nepieciešama mūsu palīdzība, tad mēs esam gatavi palīdzēt. Bet tas, kas notika, tā ir katastrofa. Pēc tam, kas uh, vispār ir noticis uh, šajā jomā un še, ir bijušas avārijas pie Eiropas krastiem, mēs gribam rīkoties, lai tas neatkārtojas, bet tas atkal ir atkārtojies. Thank you, Michael. Paldies, Maiklam. Groša kungs, trīs minūtes, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Ik wil om te beginnen op mijn beurt natuurlijk uh, meneer Mili. Paldies, Paldies priekšsēdētāji kungs. Uh, Elka Drauja kungs saka, arī es gribu sveikt Malī kungu un uh, sveikt ar uh, amatu. Ceru, ka sadarbība nākošo gadu laikā būs veiksmīga. EMAS ir pazīstama kā mm, institūcija, kas ļoti labi strādā, un es ceru, ka šī uh, tradīcija turpināsies. Es uh, gribu atgādināt to, ko teica kolēģi, un vēl uh, vienu punktu pievienot. Šeit runa iet par to, cik interesanta ir karjera jauniem cilvēkiem uh, šajā sektorā. Es domāju, ka tas ir tas lielākais izaicinājums. Mums ir tiešām liels problēmas šeit atrast jaunas. Uh, Darbinieks šajā sektorā mēs strādājam pie labākas izglītības, par to jau tika runāts. Uh, bet vai jūs kā Eiropas aģentūra arī redzat kādu uzdevumu, ja mēs runājam par labāku koordinēšanu šīm iniciatīvām? Kas ir vērsts uz to, lai rekrutētu jaunus darbiniekus? ir dažās dalībvalstīs labi piemēri, un varbūt, ka tos mēs varētu vēl plašāk izskatīt. Paldies! Paldies! Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία με τη σειρά μου. Στο... Paldies arī es jums uh, novēlu veiksmīgu darbību. Saka Kostamanko Sakas kungs, mūsu komiteja vienmēr ir atbalstījusi MS. Un mēs atbalstam. Jūs tādēļ, ka domājat, ka esmu var uh, dot pievienoto vērtību. ES uh, cenšas uzturēt uh, protagonista lomu jūrās un kāpnāt arī savu konkurētspēju. Jā, protams, ka tas uh, nenotiek katru reizi un, un tas tā palīdzība, kādu mēs sniedzam EMSA, ir nepieciešama, bet tas tā arī nav tāda, nu, tāda, tāda atļauja darboties uh, pilnīgi bez jebkādas atskaites. Tas ir atkarīgs arī no tā, cik jūsu uh, aģentūra efektīvi darbosies. Līdz šim brīdim mēs esam at, apmierināti un ceram, ka turpināsim tieši tāpat darboties. Vai uh, jūs, tā kā jūs esat ieradies, lai mūs uh, informētu, tad uzdošu jautājumu. Jūs zinat, ka parlaments drīz uh, nodarbosies ar uh, direktīvu. Šī direktīva uh, pirmā tika pieņemta 2009. gadā, un runa iet par kuģu kontroli ostās. Un diskusijas ir par sadarbību šajā jomā. Diskusijas bija tādas ļoti plašas, un uh, diskusija mērķis bija sekojošais. Kontrola, kādu uh, īsteno valsts un arī ostas, ir aizvien tādas plašākas un striktākas, bet liekas, ka nav pietiekam daudz uh, inspektori, kuriem ir pietiekami uh, plaša tehniskā izglītība, lai varētu šī, šo tehnisko kontroli veikt. Un e, EFSE, Eiropas ekonomiskā un sociāla lietu komiteja, ir noformulējusi uh, ideju tādu, ka EMSA varētu palīdzēt garantēt e, vai palīdzēt izglītot pietiekamu skaitu inspektoru pirms šī, šis dokuments stājas spēkā, lai patiešām um, inspektori varētu veikt nepieciešamās uh, pārbaudas. Gan EMS, gan arī valstis, kas ir uh, parakstījušas Parīzes memorandumu par kuģu kontrolu ostās, varētu šo jautājumu vēl intensīvāk uh, izvērtēt. Un tādēļ gribu uzdot jautājumu. Kā jūs vērtējat šo ideju? Un ievērojot uh, budžetu un uh, ekonomisko iespēju, kāda uh, ir EMSA, vai jūs varētu šos uzdevumus pildīt? Paldies! Paldies, Sarvamākungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirmām kārtām es eh, vēlētos apsveikt Millī kungu ar iecelšanu Eiropas jūras drošības aģentūras izpildirektora amatā. Es vēlētos runāt par Baltijas jūras reģionu. Tam ir ļoti svarīga strateģiska loma Eiropas Savienības jūrniecībā, un eh, jūrniecība Baltijas jūrā ir ārkārtīgi nozīmīga tieši šādā aspektā. Vēlētos izmantot šo iespēju, lai ne tikai parunātu par Baltijas jūras reģionu, bet eh, konkrēti par Somijas jūras līci. Jo pieņem, ka netik daudz deputātu šajā komitejā ir pievērsuši īpaši daudz uzmanības šim nelielajam jaukta ūdens dīķim. Jūra, Somijas jūras līcis ir ārkārtīgi šaurs, un šajā līcī satiksme pieaug eksponenciālos skaitļos. Un patiesībā tieši šis līcis ir sava veida Krievijas loks uz pasauli. Līdz ar to Somijas līcī satiksme ļoti strauji pieaug. Ko Eiropas Savienība un Eiropas parlaments varētu darīt, lai konkrēti uzlabot drošības pasākums Somijas jūraslīcī. Paldies! You, Paldies! Ajala Senders kundze, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Priekš, eh, Milīkungs, vispirms apsveicu jūs ar iecelšanu amatā, novēlu jums sekmīgu, novēlu jums sekmes darbā pievienojos tam, ko sacīja mans Spānijas kolēģis. Ir jābūt, protams, jāpiedalās, jāapmeklē mūsu sēdes, un tas arī, protams, nāk par labu sadarbībai. Jums ir liela pieredze darbā ar ostām. Um, jūs arī nākat no austrumu jū, eh, Baltijas jūras reģiona. Jautājums ir, ko jūs vērtējat situāciju vidusjūrā saistībā ar jēra, sēra direktīvu? Eh, mēs redzējām uh, ka nu, ir liela konkurence starp dažādām ostām un bija vērojams ļoti liels spiediens strādājot pie šīs direktīvas. Vai jūs uzskatāt, ko, par ko liecina jūsu pieredze strādājot ar ostām ziemeļos? Mēs vidusjūrā ir cits potenciāls, citas iespējas, un mēs gribam šo potenciālu iespa, iet, izmantot. Tā pašā laikā ir problēmas ar ieceļotājiem no Āfrikas. Es gribētu arī atsaukties vēl uz to, ko jūs teicāt par jūrnieku izglītību. Mēs esam konstatējuši ka uz mūsu kuģiem ir arvien mazāk Eiropas izcelsmes jūrnieku. Ir grūti pat atrast kapteiņus Eiropiešus. Un tas ir saistīts ar nelāgajiem darba apstākļiem, kas bieži tiešām ir ļoti slikti. Vai jūs, EMSA, nevarētu pievērsties ne tikai uh, izglītības aspektam, bet arī iestāties par darba apstākļu uzlabošanu uz kuģiem, jo ņemot vērā tehnoloģisko progresu, ir jābūt iespējām uzlabot apstākļus uz kuģiem, īstenot informācijas kampaņas, piesaistīt jaunus cilvēkus, parādot, cik ļoti pievilcīga šī profesija, darbs uz jūras vispār var būt. Paldies! Un es arī gribu uzdot pāris jautājumus pats. Um, centieni piesaistīt eiropiešus darbam uz kuģiem uh, Nu, uz kuģiem tomēr matroži lielākoties nav eiropiešu izcelsmes. Uz komandu tiltiņu savukārt tos var sastapt. Un runājot par jūsu lomu uh, un to, kā jūs vērtējat savas ietekmes iespējas Eiropā, tad jāsaka, tad diemžēl bieži, ja ar kuģi notiek kaut kas, tad tas tiek atstāts, uh, pamests un um, sadarbību uz jūras šajā jomā. Te tiešām ir daudz kas uzlabojams. Tas ir jautājums saistībā ar Vācijas kuģi un gadījumu ar šo Vācijas kuģi, bet tiešām jūs varētu to komentēt un arī no komisijas gribētu dzirdēt, Filip, kas ir darīts šajā situācijā. Es gribu minēt piemēru problēmu, kas jums ir zināma. Es piedalījos jūras. Kingdom, konferencē jūras sektorā, un runa bija par jūras drošību un visiem pasākumiem, ko nu vajadzētu lai to uzlabotu, un nevienu reizi visā šajā konferencē netika pieminēta ne EMSA, ne Eiropas Savienība. Un es to, šo jautājumu pacēlu, es pateicu, un šie uh, jūras nu, rēderi vai kapteiņi vai katrā ziņā vadoši uh, darbinieki tā kā pamodās un ļoti pozitīvi uztvēra šo manu uh, komentāru. Kāpēc? Bet kāpēc šī men, šis faktors nav nekādā veidā tā kā nostiprinājies cilvēku mentalitātē? Proti iespējas, kas ir Eiropas līmenī un jūras drošības aģentūras dalību valstīs ir dažādas, tās ir dažādas struktūrētas, tās, bet uh, gal, galvenais ir tomēr stāstīt par sevi, popularizēt uh, savu darbu, reklamēt sevi. Kīt tu kaut ko šobrīd vēlies teikt? Sorry, I thought you were. Uh, Jā. Es tiešām vēlējos kaut ko teikt. Arī es vēlētos apsveikt Millīkunga ar iecelšanu šajā amatā un paldies, ka jūs uzaicinājāt mūs uz Lisabonu. Es jau uz Lisabonu vēlējos doties pagājušajā gadā, un es tur biju, un patiesībā mani pārsteidza jūsu profesionālisms un apkopotā pieredze. Es personīgi vēlētos pateikt, un tas ir arī manas grupas viedoklis, es ļoti uzmanīgi klausījos jūs teiktajā un klausījos, ko jūs sakat par jūras vidi. Un pēc manām domām jūs pietiekam nepieminējāt jūras vidi un tās aizsardzību. Mans jautājums, es zinu, ka jūs atbildēsiet un varat atbildēt gari, bet mans jautājums ir sekojošs. Vai jūs varētu mums šeit pateikt, kādā veidā konkrēti EMSA gatavojas aizsargāt jūras vidi? Īpaši ņemot vērā naftas ieguves offshore vietnes. Un es vēlētos pajautāt, vai jūs uzskatiet, ka Eiropas Savienība jūs šajā darbā pietiekami atbalsta. Priekšsēdētājs. Bošumkungs no komisijas Kāds bija šis vācu avarējušā kuģa vārds Flamēnija? Jo Bošam kungs šis jautājums tiešām ir ārkārtīgi aktuāls, tātad komisija vai jūs varētu paskaidrot, kas notika ar Flamīniju un kāpēc, un pēc tam došu vārdus noslēgumam Millikungam, Bošam kungs no komisijas. Mm. Ļoti labprāt, priekšstādātāji kungs, labrīt, neesmu gatavojies detalizēti par Flamīnijas gadījumu, bet, nu, vismaz es varu pāris sākumu norādes dot. Protams, ka tā ir traģiska noris traģēdija un runiet par konteineru drošību uh, jūrā un tas. Uh, šis jautājums jau tiek skatīts, un komisija kopā ar trešajām valstīm steidzinās šī jautājuma skatinē, skatīšanu un nosauks to par prioritāti. Vasaras laikā komisija aktīvi ir koordinējusi ar dalību valstīm darbību un uh, nodrošinājusi šo koordinēšanu. Krāmerkungu un Maisnerkungu jautā, Maisnerskundas jautājums bija par uh, ES kompetenci, vai EMSA ir kompetence, lai uh, nu, savu lēmumus pieņemt un aktīvi rīkoties. Uh, ir direktīva 2059 trešajā pakotnē jūras drošības ziņā. Tā ir a, paplašināta. Meisners kundze uz to norādīja, bet jāsaka pilnīgi skaidri, ka šajā direktīvā nav paredzēta nekāda lemšanas spēja ne a, komisijai, ne EMSai. Atbildīgi ir piekrasts valsts mēs strādājam pie direktīvas izmaiņām. Priekšlikumu nākošgad vai aiznākošgad mēs formulēsim un iesniegsim. Un šī traģēdija būs arī ierosinājums vēlreiz izskatīt šo koordinēšanas jautājumu un piedāvāt uzlabošanas mehānismus. Es varu jums vēl vairāk detaļas dot, bet nu tieši šobrīd nevar vairāk pateikt kā to, ko teicu. Thank you. Paldies! Un tagad man nav skaidrs, kur mēs esam nonākuši un kur dodamies. Man pašam tagad ir jāsaprot, kas notiek. Varbūt, ka jūs man varētu palīdzēt. Tā tad, ja dziļjūrā, dziļos ūdeņos kuģiem kaut kas notiek, tad sas signāls visiem ir jātraucās uz šo vietu, vai tā nav? Tāpēc es nesaprotu, es nesaprotu, kādas ir eh, regulas un direktīvas, ja kuģis nosūta savu signālu, tad visiem ir jāsteidz palīgā, vai tad tā nav? Ja es pareizi saprotu, tad eh, šī te direktīvas pārskatīšana, kur pieminēja Bošumkungs, Bošumkungs jūs klausaties, Tātad, ja es jūs pareizi sapratu, tad eh, dalība valstis vienkārši pasaka, ka nē, mēs nesteidzamies palīgā kuģim, Un ja jūs šajā direktīvā neiestrādāsiet šo grozījumu, mēs nevaram pieļaut, ka kuģiem ir sas situācija dziļjūrās un dalību valsts neko nedara. Es atceros, mēs par to runājām jau iepriekš. Bija dalība valsts, kura vēlējās iekļaut šādu atrunu, un, a, nē, bija dalība valsts, kura nedavās palīgā kuģim, un tai bija milzīgas grūtības pēc tam. Dalība valstī viss pārmeta. Uh, Tātad, ja es pareizi, iespējams, ka es kaut ko neesmu pareizi izpratis, es tagad vēlos dzirdēt, vai esmu. Tātad, ja kuģim ir problēmas, tad dalību valstīm ir jāsteidzas palīgā, un ja tās to nedara, tad situācija nav pieņemama. Millīkungs, paldies priekšsēdētāji kungs! Paldies par apsveikumu vārdiem un pasakos arī par man uzdotajiem jautājumiem. Jautājumi bija daudz. Vispirms vēlētos teikt, ka mani izvirzīja drošības aģentūras izpildirektora amatam tikai jūnijā un es uzsāku savus darba pienākumus 1. septembrī, patiesībā pirms, pā, pirms trīs dienām pirmdien. Tāpēc es, protams, esmu gatavs izteikt savus komentārus, bet man ir tik ārkārtīgi daudz informācijas, un man ir jāapgūst arī EMSA iekšējā kārtība, un tomēr mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem, kuri ir uzteicami labi. Vispirms par Flamīniju. Kā jau priekšsēdētājs teica, situācija ir pilnīgi nepieņemama, nepieļaunjama, situācija, kurā dalību valstis kā bumbiņu mētā šo sos signālu neviena nesteidzās palīgā avarējušam kuģim. Un šādā sakarā es tiešām uzskatu, ka EMSA varētu sniegt savu atbalstu gan komisijai tās darbā, DJ IPOL, lai palīdzētu izveidot tādu likumdošanu un tādus normatīvos aktus, lai šī situācija nekad vairs neatkārtotos. Kā jau jūs teicāt, priekšsēdētāja kungs, šobrīd šis te prestīžu gadījums arī pierādīja, ka dalību valstīm ir jārīkojās ātri un mēs esam gatavi palīdzēt tām. Nākamais par jūrniecības sektoru. Jūrniecības sektors kā tāds jautājums attiecās ārkārtīgi daudz uz jūrniecības sektoru. Tātad, kādā veidā piesaistīt jauniešus jūrnieka karjerai, kādā veidā runāt par jūrniecības nozari tās kopumā. Es esmu pārliecināts, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai piesaistītu jauniešus, studentus, jaunus eiropiešus doties jūrā, un priekšsēdētājs jau teica, ka ne tikai uz kapteiņa tilteņa ir jābūt jauniešiem un eiropiešiem, arī uz klāja strādājošajiem būtu jābūt daudz vairāk Eiropas jauniešiem. Šobrīd apmēram 75% no kuģu apkalpēm zem Eiropas kuģi kuģojošos kuģos nāk no trešajām valstīm, un eh, mēs uzskatām, ka situācija tā tālāk nevajadzētu turpināties. Sarvanmā kungs jautāja par Baltijas jūru un tās reģionu, un jūs pieminējāt arī Somijas jūras līci. Šis jūras līcis tiešām ir ļoti delikāts daudzos aspektos, un eh, kā jau šeit izskanēja, kuģu satiksme ir pieaugusi eksponenciāli, piemēram, salīdzinot ar situāciju pirms pāris gadiem, kuģu satiksme ir pieaugusi trīs, četras reizes. Sumijas dienvidos Krievi ir uzcēlusi jaunu milzīgu ostu, un eh, patiesībā tomnāža, kas iziet cauri Somijas jūras līcim, ir milzīga, un arī jēlnaftas transports Somijas jūras līcī ir 100 miljonu tonnu. Tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi, ārkārtīgi uzmanīgiem, mums ir jāapzinās draudi gan šā reģiona vidas drošībai, jūrniecības drošībai, jo tiešām jūras līcis vidas ziņā ir ārkārtīgi, ekoloģiskais līdzsvars ir ārkārtīgi, strā, ārkārtīgi trausls. Somijas jūras līcī visām tam apkārt esošajām valstīm, Somijai, Krievijai un Igaunijai, ir jāmēģina rast labākais risinājums, kā uzlabot drošību šajā līcī. Vienmēr, kad pieauga satiksme pieaug arī risks, negadījuma risks, un mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai izveidot pēc iespējas labākus vidas aizsardzības pasākums un arī to, kādā veidā teikties palīgā, ja kaut kas notiek uz jūras. Ko komisija varētu darīt? Protams, gan komisija, gan arī parlamenta deputāti var atbalstīt tos pasākumus, ko dara ap Somijas jūras līdz esošās valstis. Un, protams, viss Baltijas jūras reģions ir ļoti, ļoti svarīgs. Mēs esam pieņēmuši Baltijas jūras stratēģiju, un saskaņā ar šo so stratēģiju ir viens ļoti būtisks moments, un patiesībā vislielākais tāds stūrakmens ir tieši Baltijas jūras drošība. Esmu īpaši priecīgs un laimīgs par to, ko komiteja izteica atbalsta sakarā EMSA aģentūrai. Esmu pārliecināts, ka mēs ļoti cieši sadarbosimies gan ar parlamentu, gan īpaši šo komiteju arī nākotnē. Sadarbosimies, protams, arī ar pārējām ES institūcijām. EMSA ļoti labi apzinās, ka laba sadarbība gan ar Eiropas institūcijām, gan ar dalību valstīm ir nepieciešama, un tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai īstenotu veiksmīgu jūrniecības nozares atregulēšanu nākotnē. Runājot par jūrniecības drošību, tad dalību valstu loma tajā ir būtiska. 12. gadā EMSA ir sagatavojusi sešus eh, seminārus dalību valstu atbildīgajām varas iestādēm un to darbiniekiem, un apmēram 270 eh, par jūras jautājumiem atbildīgi ierēģi no dalību valstīm ir piedalījušies šajos semināros, un EMS ir gatava turpināt šāda veida apmācības seminārus un mēs vēlamies arī uzlabot eh, dalību valstīs esošo jūrniecības drošības kontroli. Un EMS darīs visu, kas tās spēkos, lai mēs eh, sagatavotu šos darbiniekus. Īsumā tas būtu viss no manas puses. Atgriežoties vēlreiz pie Flamīnijas situācijas, šobrīd EMSAI nav juridisku tiesību iesaistīties un iejaukties, jo tā ir dalību valstu kompetence. Protams, ir tādas jomas, kurās dalību valstīm joprojām ir atbildība. Dalību valsts ir, piemēram, atbildīgas par jūras dro, dros, drošības jūras un arī par steigšanos palīgā. Uh, Man ir pilnīgi nepieņemama šīs situācijas risināšana, kad eh, viena dalībvalsts sūta otrais savu signālu, neviens nesteidz palīgā. Priekšsēdētājs. Paldies Millīkungam, un mēs ceram uz ciešu un auglīgu sadarbību arī nākotnē. Gan mūsu sasaukuma laikā, gan arī turpmākajos sasaukumos. Un, eh, ja es pareizi sapratu, tad jūs esat iecelts uz pieciem gadiem, un mēs tiešām ceram, ka mums būs uh, arī turpmāks kontakts ar jums un informācijas apmaiņa. Un eh, jā, mūs lielā mērā priecē jūs uzaicinājums apmeklēt EMSA Lisabonā, un visticamākais, ka mēs tā arī darīsim. Lielākā problēma jau ir tāda, ka, piemēram, mūsu komitejas priekšsēdētāja kalendārs jau ir aizpildīts ar tik daudz pasākumiem, ka es nezinu, vai izdosies atrast kādas dienas, lai apmeklētu uh, Eiropas jūras drošības aģentūra Lisabonā. Bet paldies Milīkungam, paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem, paldies, ka ieradāties mūsu komitejas sēdē šodien, paldies, ka dalījāties arī savās domās un idejās par to, ko darīt Flamīnijai līdzīgos gadījumos. Paldies vēlreiz, Milīkungs, paldies! Okay, guys, Labi, godātie deputāti, piecas minūtes, un tad sāksim koordinatoru sēdi.